Kārtiņas jautājums, esat gatavs atbildēt? Labi, Brērkungs, lūdzu. Tie kolēģi. Um... Kolēģi, esmu šeit. Jūs teicāt, ka jūs negribat lai uh, Eiropas parlamentu, lai mūsu leģitimatizācija neatņemtu pilsoņu asamblējas. Nu, Rūsok, un savukārt jau ir teicis arī, ka pilsoņi var vienoties par tādu pārvaldību, kādu pilsoņi vēlas. Jūs prāt, tas ir apdraudējums institūcijām, vai arī drīzāk piekristu idejai, ka mēs šeit esam ievēlēti, lai pārstāvētu pilsoņus, jo priekšsēdētā pārtrauc runātāji. Tad ir vēl viens lūgums, Gonzāles Pons pavisam īsi. Tad ir vēl viens lūgums bet tas eh, atkarīgs no jums. Nē, šis bija labs jautājums. Lūdzu, 30 sekundes. Es eh, ticu pārstāvības mandātam. Es ticu pārstāvības mandātam. Jā, es saprotu, ka Eiropa padome un komisija viņiem ir jākonsultēs ar pilsoņiem. Viņi nav parlamenta, bet es domāju, ka ir pretrunas, eh, kā parlamentārieši, kas ir. Uh, ievēlēt tikai sešus mēnešus atpakaļ, ka viņiem nevajadzētu konsultēties ar cilvēkiem. Sorry, don't, excuse me. Yeah. Sorry. I have 30, I have 30 seconds. This is very interesting, but I... Jā, tas viss ir interesanti, priekšsēdētājs, kolēģi, lūdzu. Atvainojiet. Nu es nevaru, nezinu, jūs vārdu nevaru jūs uh, apsaukt, ir citi arī, kuri vēlas uh, izteikties tālāk eh, Ruiz Devēza kungs. Lūdzu, es un D vārdā. Paldies! Vispirms es gribētu teikt kolēģiem no galē labējā flanga. Uh, Katru dienu uh, viņi te ierodas Eiropas parlamentā un ko domā pilsoņi un ka mēs te nepārtrauk kļūdāmies, taču lieta ir tāda, ka jūs pārstāvēt tikai 20-25% no cilvēkiem Eiropā. Tas ir pro-eiropeiskās grupas, kas atbalstīja šo rezolūciju, kas pārstāv vairāk kā 70-75% no bal balsīm uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās, un te jāpasaka lietas, kādas tās ir. Um. Tālāk ir pagājuši desmit gadi kopš Lisabonas līguma pieņemšanas. Un raugoties pasauli tagad, daži jau to teica, ka pasauli atšķiras no tās, kā tā bija desmit gadus atpakaļ, tad nebija Brexits, nebija pārā pavasaris, nebija uh, Trumps ASV prezidenta amatā, nebija imigrācija plūsmas. Tāpat kā citi kolēģi, kas runāja arī par Freidu un narkotizāciju, mēs dzīvojam realitātē. Uh, jūs neatzīstat realitāti, ārējos spiedienus, un ka mums ir jārēģējas ar šo konferenci par Eiropas nākotni. Uzskatu, ka tam ir mūs jāveda, e, jo mums ir jāvērzās uz o, savu veidu federālu politisko savienību. Tas ir jādara kopā ar pilsoņiem, e, sarunā ar pilsoņiem, organizēt pilsonisko sabiedrību. Ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu arī organizētās pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Es domāju, ka varam sasniegt maksimālu uh, pilsoņu NVO iesaisti šajā procesā, arī nacionāliem parlamentāriešiem tur ir jāpiedalās. Tad mēs varam nākt klajā ar veselu klāstu ar atbildēm uz pilskiem izaicinājumiem, ko nevaram ignorēt, ar ko saskaramies. Mums ir jā, tad, ja mēs arī varam sniegt pareizo institucionālo atbildi, kā atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Zilās kārtiņas jautājums ir jums. Devēsa kungs, atbildēsiet? Jā, 30 sekundes. Lonča kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu viens jautājums. Māstriktas jau uh, līgums 92. gadā nodrošina šo pilsonisko savienību tika tas, tas paredzēts, kādēļ tas netika īstenots. Vienu iemeslu lūdzu nosauciet. Sorry, you have the floor now. Lūdzu, vārds atbildē. Yes, um, I didn't understand it. Es nesapratu jautājumu. Big union? What, what does it mean? Jā, varbūt jūs to varētu noskaidrot pēc tam. The lady at number 29 has asked very nicely for a second question. Will you accept? You may understand. Tad vēl viens jautājums, varbūt sapratīsiet šo. Jā, man ļoti liels prieks, kā pašlaik notiek šīs debatas un patīk zilās kartiņas, jo pirmo reizi tiešām es sajūtu, ka ir debatas. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs runājam par Eiropas nākotni. Es gribētu arī vēl uh, tiešām uh, dot uh, savu laiku arī S&D deputātam, kas runāja arī par NVO pilsoņu iesaistu konferencē. Tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Varbūt, ka es varu arī piešķirt nedaudz atvēlēt savu runas laiku, lai viņš varētu vairāk to runāt. yes, thank you. I... Jā, paldies. That... Paldies. Es Es ticu pārstāvīgai demokrātijai, kā to teica kolēģis Gonzāles Pons, bet es neredzu pretrunu ar to, ka būtu pārstāvīga konsultācija ar pilsoņiem. Mēs esam ievēlēti pārstāvi. Mums taču katru dienu ir jābūt saskarē ar NVO un pilsoņiem. Tas arī ir jādara konferencē par Eiropas nākotni. Thank you. Point, we... Labi, jāpaldies. 16 cilvēki vēlas izteikties pie brīvā mikrofonā. Uh, noslēdzam šo sārākstu. Tagad turpinām ar, zilo, ar zilām kartiņām vēlāk. Un tagad Ģurāna kungs lūdzu. Riņu Jurpu. Merci, euh, mēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jūs dzirdējāt, kāda ir parlamenta nostāja tā ir gandrīz vienprātīga, proti par to, ka mums jādara viss iespējamais, lai šī konference izdotos. Tas ir jauns elements, kas parādās debatēs, kas bieži vien ir pārlieku institucionāls, un mums ir ārkārtīgi svarīga iespēja. Šuicis kundze, jūs runājāt par uh, drosmi. Jūs zināt, ka savulaik arī Dantons runāja par to, ka ir nepieciešams arvien vairāk uzdrošināšanās. Arvien vairāk uzdrošināšanās. Jā, Eiropa ir uh, briesmās un varbūt, ka mēs esam arī krustcelēs. Vakar runājām par Brexitu, bet ir vēl arī citi draudi. Vinstons Čērčils savulaik Kleber laukumā runāja par to, ka Eiropai stāv priekšā uh, liela draudi, bet uh, liela ir arī liels, liel, liels ir arī tās spēks. Vēlos atsaukties uz Žanu Monē. Viņš teica savulaik, kad Eiropa tika izveidota, tā, tās mērķis ir apvienot cilvēkus. Un tieši tādā brīdī mēs šobrīd esam. Ar satraukumu, bet arī cerības raugos uz komisiju un raugos uz padomi. Un es jūs aicinu šīs institūcijas vārdā, kas pārstāv pilsoņus, es jūs aicinu nevalstisko organizāciju vārdā. Es jūs aicinu pilsoniskās sabiedrības vārdā nepalaist garām šo iespēju mums beidzot strādāt visiem kopā ar visiem, visiem tiem, kas pārstāv Eiropas pilsonību, Mums ir jāpanāk kopīgs rezultāts, vai arī mēs viens bez otru vienkārši izgāzīsimies. Paldies! Mr. Manders, did you, did you... Vai jūs vēlējaties zilās kartītes jautājumu uzdot, vai jums bija jautājums? Kas taldā kungs vēlas uzdot jautājumu? Ok, thank you, 30 seconds. Cher collègue, très cher Pascal, un... Cienījamais kolēģi, cienījamais Paskal, mēs iepriekšējo gadu laikā esam strādājuši kopā pie daudziem dosie. Mēs uh, gaidām no šīs konferences eh, to, ka tā neiesāks līgumu grozīšanu. Vai jūs neuzskatāt, ka mums vajadzētu tomēr diskutēt arī par līgumu grozīšanu šajā konferencē? Uh, lai izbeigtu zinām līdzsvaru trūkumu institūcijās. Paldies! Oui, merci beaucoup. Euh. Jā, liels paldies, eh, dargais Fabio. Es atbildu ieklausoties tajā, ko teica padoms pārstāve un komisijas pārstāve. Mums nevajadzētu neko iepriekš paredzēt, neko nevajadzētu aizliegt. Mums gluži vienkārši vajadzētu izveidot nepieciešamo dialogu visus risinājumus. Mēs zinām, ka mēs saskaramies ar blokādēm Eiropā, bet nebaidīsimies. Būsim uh, drosmīgi, uzdrošināsimies, nebaidīsimies no dialoga un reformēsim to, kas ir jāreformē. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs Dēlos Korfjāts kundze. Mēs tagad iepazīstamies ar šo dokumentu par konferenci par Eiropas nākotni. Un šī ir pēdējā plenāra sesija, kurā piedalās arī britu kolēģi. Mēs piedzīvojām pirmās sekas Brexitam. Un mūs pamata viena dalībvalsts, cerams, vienīgā. Bet ko gan mēs zinām par nākotni? Šāds risks pastāv. Mēs uh, arī runājam par 7. pānta iedarbināšanu attiecībā uz Poliju un Ungāriju pēc nopietniem eh, tiesību pārkāpumiem, un jau divus gadus mēs nespējam patiecībā reaģēt, lai gan tiek apdraudēts Eiropas projekts. Eiropas Savienība ir nonākusi kritiskā brīdī. Šī ideja par Eiropas nākotni šī konference ir nepieciešama. Par to varam priecāties, apsveikt komisijas priekšsēdētāju un komisārs, kas viņu atbalstīs, un Eiropas parlamentam ir jābūt ļoti izlēmīgam. Un būsim godīgi, ja šī konference izgāzīsies, būsim atbildīgi mēs visi, gan parlaments, gan komisija, gan padome. Jo šī ir iespēja nodrošināt iekļaujošāku, tiesiskāku Eiropu. Daudzi vēlas bremzēt pilsoņu uh, piedalīšanos. Mēs uzskatām, ka tā būtu kļūda. Mēs šeit strādājam ļoti privileģētos apstākļos. Ja pilsoņiem nebūs tādas pašas iespējas, mēs gluži vienkārši par viņiem ņirgāsimies. Mums ir jācenšas rast iedvesmu no tā, kas notiek jau eh, citviet. Kolēģis eh, no eh, zaļo rindām jau to pieminēja. Mums ir jāiesaist pilsoņi, lai šī konference būtu kolektīvs pasākums un procedūras noslēgumā runātājai tiek izslēgts mikrofons. Paldies! Priekšsēdētāji, eh, nav jēgas pārtērēt jums atvēlēto laiku, jo mikrofons tiks izslēgts. Lūdzu, eh, pieturoties pie jums atvēlētā runāšanas laika. Un tagad uz pusotru minūti vārds Anemans kungam. Kolēģi! Runāsim skaidru valodu. Šī lielā konference par Eiropas nākotni, tās mērķis ir dot iespēju uzticēt kompetences uh, pilsoņiem, jo mēs redzam, ka šāda vēlme parādās, tā parādās uh, arī vēlēšana laikā. Uh, vai arī gluži vienkārši mēs atkal organizēsim tukšas debates. Starp citu, vairākums, kas piedāvā šo rezolūcijas priekšlikumu, to um, vairākās vietās dokumentā parāda. Tāpēc šī konference, kur jūs esat iecerējuši kā debats uh, ar tautu patiesībā riskē kļūt par debatēm par tautu ar arvien lielākām kompetencijām, kas tiek uzticētas centrālai varai. Paldies, un tagad vārds buržvā kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eiropas Savienības darbība balstās uz demokrātiju, uz pārstāvniecības demokrātiju. Tas nozīmē, ka ir dalībvalstu parlamenti un šis Eiropas parlaments. Būtu labi ieklausīties nevalstiskajās organizācijās pilsoņos, bet viņi nepārstāvēs pilsoņu vēlmi. Kas tad pārstāv pilsoņu vēlmi? Tie ir politiķi, kas uzņems iniciatīvu īstenot idejas un uzņems arī atbildību. Otrakārt, uh, Eiropa balstās uz proporcionalitātes, jeb samērīguma principiem, un tas darbojas apusēji. Mums ir jācenš nodrošināt pievienoto vērtību Eiropas līmenī, jo uh, pretējā gadījumā mēs nepareizi pārdalīsim kompetences. Paldies, un tagad vārds Ferēras kungam uz vienu minūti. Paldies! Tie, kas vēlas, lai Eiropas saimnībā nekas nemainās, tiem nevajadzētu izlikties, ka viņi uzklausa cilvēku intereses un raizes. Tas, kas ir problēmas, tiek tā kā paslaucītas. Uh, zem paklāja. Un tā ir liela liekulība attiecībā pret pilsoņiem. Mēs vēlamies eh, diskutēt par nākotni Eiropas Savienībā ar pilnīgi atvērtu tādu pieeju, ar atvērtu rezultātu, nenolemjot iepriekš, kādam rezultātam ir jābūt. Mēs nevā, nevēlamies tikai turpināt kontrolēt tos, kas nevar sevi aizstāvēt. Dear colleagues, <clears throat> when we ask ourselves about the future of Europe, the... Jā, pirmā lieta, kas mums ir jāatrisina, kāda lomas būtu jāpiešķir pilsoņiem. Ja mēs to neatrisināsim pēc uh, dažiem gadiem ar citiem, uh, Eh, deputātiem būs jārunā par šo pašu. Tā būs neveiksme. Vai mēs vēlamies, lai pilsoņi būtu attālināti un pasīvi, vai gluži pretēji mēs vēlamies, lai tiešām viņu balsī būtu nozīme, lai viņi varētu tieši piedalīties Eiropas demokrātijā. Es atcaucos, uz, atcaucos ne tikai uz augstākā amata uh, ieņēmējiem, bet lai uh, tiešām būtu mehānismi, kur varētu piedalīties debatēs. Uh, tas attiecas uz uh, politisko pārvaldību. Neapmierinātība tikai baro populismu. Ir pamats, protams, neapmierinātībai, bet alternatīva nevar būt vēlme pieslieties eiroskepsei. Eiropas nākotne nav konformistiem vai uh, skeptiķiem, bet gan tiem, kuri būs prasīgi. Puģdemona kungs, esat gatavs atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu? Monserāts kundze vēlas uzdot šo jautājumu. Lūdzu. Europa. Es un proyecto politico basado. Eiropa ir politika, kas balstās uz uh, uh, tiesu vāru. Tā ir var, vērtība kopums, un tam piedalās arī Spānija. Uh, un Eiropa ir pret destruktīvo eh, nacionālismu. Un eh, šonedēļ eh, sākās ar to, ko jūs baid, no kā baidāties visvairāk. Tiks piemērots likums, imunitāte nenozīmē ne, um, nesodāmību. Neviens šeit nav virs likuma, kad jums būs drosme atbildēt par savu rīcību. Puizdemā kungs atbildē vairs. Senora Montserrat, Yo creo que usted debería respetar. Mazrāt kundze, es domāju, ka jums ir jāievēro ties, uh, tie noteikumi, ko ir ievērojuši parlamenti, ir direktīva, kas uh, liedz uh, uh uzbrukt cilvēkiem, arī deputātiem, ja ir. Uh, ir uh, šī uh, nevainības prezumcija. Tieši uz kādiem noziegumiem jūs atsaucaties nākot klajā ar šādiem apgalvojumiem? Protams, ka visiem ir jāievēro likums Spānijai, arī tas ir jādara. Un Spānija ir uh, sankcionēta par to, ka tā nav ievērojusi savus likumus. Tajānikums, lūdzu. ETP vārdā priekšsēdājas kundze pirmā lieta, kas ir jādara, lai varētu ievērot Eiropas intereses, ir jāatgriežas pie politikas lielā patiesā reforma ir tāda, kur izveidojam Eiropu, kas var atbildēt uz iekšējiem ārējiem izaicinājumiem. Ir nepieciešams ģeopolitiskais līdzsvars, kas būtu citādāks, jābūt vienotai ārlietu politikai, jābūt vienotai aizsardzības politikai. Eiropas Savienībā redzējām, cik vāja ir Eiropa Libijas krīzē, tuvu austrumu krīzē arī Venecuēlā, Dienvidāfrikā, eh, Dienvidamerikā un uh, Arī Ķīnas klātbūtne Āfrikā ir liela. Eiropā ir jāatbild, ir jābūt saskanīgiem. Un tas nenozīmē, ka mums ir jāatsakās no nacionālās identitātes, no nacionālajām valstīm. Eiropā ir mm, jābūt pret šo nāciju iznīcināšanas. Nav mazās dzimtenes, ne ir lielās nācijas, kas ir jāstiprina spēcīgākā Eiropas Savienībā. Es nedomāju, ka problēmu varam atrisināt ar. Uh, referendumiem. Nedomāju, ka Eiropas Savienības vienotības jautājumu varam risināt ar savu veidā nepārstāvīgo demokrātiju, kas ir pretrunā ar tautas vēlmēm. Uh, cilvēki, kas ir izvēlējušies savus pārstāvis, ir jāstiprina Eiropas parlamenta loma Visbeidzot, parlamentam ir jāpiešķir likumdošanas iniciatīvas pilnvaras, kā tas ir visos parlamentos pasaulē. Un noslēgumā priekšsēdētāji, jā, konferencēms ir jādod vārds. Pilsoņiem ir jādzird arī visi ievēlētie pārstāvji, arī mēri un reģionu pārstāvji, kas reģionu komitejā. Paldies! Mr. Silva Pereira, one minute. Jā, prezident konferencija par futuro. Konference, kas ir veltīta Eiropas nākotnē, būs laba iespēja cilvēkiem iesaistīties Eiropas projektā, bet ir jāņem vērā trīs lietas. Debatēm jābūt tiešām atvērtām, atklātām, lai pilsoņi var piedalīties pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai viņiem būtu iespēja tikt uzklausītiem. Otrs ir jākoncentrējas uz to, ko cilvēki sagaida no Eiropas. Mērķiem jābūt reāliem, sasniedzamiem. Mēs neko neiegūsim no utopiskām vai haotiskām runām. Un Debatēm ir jābūt tādām, kas ļautu Eiropas institūcijām pieņemt lēmumus demokrātiskā, leģitīmā veidā, kas vei, lēmumus, kas veicinās demokrātiju un labklājību Eiropā. Hānas kundze lūdzu. Viena minūte. Jauni cilvēki ir Eiropas nākotne. Es domāju, ka jūs noteikti to teicāt arī priekšvēlēšana kampaņā, bet tagad mums tiešām tas ir jāuztver nopietni, jo Eiropas nākotnes konference ir veltīta nākamajai paudzei, un šeit šai paudzei ir jāspēj arī, uh, ja tai jātiek uzklausītai. Uh, Mums ir jāpiesaista jaunieši. Es redzu, ka ir bijuši arī rezolūcijai grozījumi par to, lai jaunos cilvēkus izslēgtu no lēmumu pieņemšanas procesa. Bet es uzskatu, ka ja mēs piesaistīsim jaunos cilvēkus, mēs parādīsim, ka vēlamies viņu un, un varam viņu nākotni aktīvi veidot kopā ar viņiem. Paldies! Lūdzu, nesvilpt. Bēzelāgera kungs, pusotra minūte. Uzklausot šīs debates, es esmu ļoti apmierināts. Arī mūsu rezolūcijā ir parādīts, ka mēs redzam, kādas ir problēmas un esam gatavi uh, atrast risinājums, un kā sacīja Verhofštata kungs un Obrī, deputāti Obrī, mēs saprotam, ka ir problēmas, bet mēs nevaram pilnībā nu, iesaistīties vai piedāvāt efektīvus risinājumus, jo mūsu iespēja pieņemt lēmumus ir bloķēta. Lielākā daļa no deputātiem um, iestājas par labāku nākotni Eiropas Savienībā, un mums nevajadzētu to paturēt prātā. Thank you, Mr. Vilimski. Paldies, Vilimska kungs, lūdzu, viena minūte. Es atvainojos, Vilimska kungs. Es neredzēju, saka priekšēdētāja. Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, vai tā bija vienošanās, vai tāda spontāna reakcija? Lūdzu, Bezelāger kungs, jūs sacījāt, ka ir jābūt tādai ļoti labai rezolūcijai, bet tā arī ir bet attiecībā uz Poliju un Ungāriju mums tas nekas nav pateikts, un kā mēs varam izvairīties no tā, lai nebūtu atkal vienkārši tukša runāšana bez rezultātiem. Atbildē divi jautā, divas lietas. Pirmais mums ir jāizvērtē, kādas, kādi būs debašu rezultāti šodien, vai mums ir vajadzīgi, piemēram, grozījumi līgumos vai citādi. Un, kā sacīja Verhofstadt kungs, mums ir arī jāiesaista pilsoņi, jāparāda viņiem mūsu rezultāti un jāgaida, jāspēj arī ņemt vērā viņu vērtējums par mūsu padarīto. Paldies tagad Vilimska kungs. Eiropas, ņemt savās rokās Eiropas eh, nākotne. Ko gan tas nozīmē, ja mēs netiekam galā ar šīs dienas problēmām, piemēram, nespējam migrācijas krīzē pasargāt ārējās robežas, un otrs ir šī um, nulles procentu politika, monetārajā politikā, tā noved pie tā, ka ekonomisko aktivitāti nav iespējams paaugstināt. Un šīs divas problēmas mēs izliekamies, ka to nav, bet klimata krīzi izmantojam tikai, lai iz, vēl izvilktu naudu cilvēkiem no kabatām. Un reizi mēnesī šī parlamenta pārvietošanās no Briseles uz Strasbūru tā nebūtu nav vidē draudzīga. Vai mēs nevaram apjēgt, ka mēs paši spējam atrisināt savas problēmas, ko paši arī esam radījuši? Paldies! Paldies! Vilimska kungs ir zilā kartīte tulkojumu. Vai jūs atbildēsiet, lūdzu? Vilimska kungs, jūs vispār nerunājāt par šīs dienas tēmu, bet jautājums ir, kādi varētu būt iebildumi pret pilsoņu iesaistīšanu konferencē par Eiropas nākotni? Jūs, ja jūs varētu plašāk domāt un uh, eiropeiskāk, vai tas būtu iespējams, vai tā ir tāda, tāds tukšs sapnis. Jūs esat jauna deputāte, un es esmu daudzkārt piedalījies diskusijās par Eiropas nākotni, un te ir piedalījušies arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, bet uh, Eiropas parlaments neuzdrošinās uh, sniegt atbildes. Mums ir pieci scenāriji Eiropas Savienības nākotnē, bet līdz šim Eiropas parlaments nav spējis izvēlēties, kādu ceļu iet, un to es gribētu, tas bija izskanēja kā pārmetums no manas puses. Tagad Bušādē deputāts Bušādē. Paldies! Mums ir bijusi gan Brexita krīze, gan finanšu krīze, gan migrācijas krīze, un mēs neesam spējuši atrisināt šīs problēmas, un tagad gribam diskutēt par Eiropas nākotni, bet kā tad tas būs, vai nevajadzētu būt piesardzīgiem, vai nevajadzētu pārtraukt centralizāciju, ir jābūt atvērtām diskusijām un pašreizējā tekstā 20% no Eiropas parlamenta deputātiem ir izslēgti no iespējām piedalīties. Divas dalība valstis uh, tiek nu, sastopas ar Eiropas Savienības sankcijām, un 20% deputātu nedrīkstēs lemt. Uh, bet eh, būtībā mēs vēršamies vai pārkāpjam paši savas Eiropas tradīcijas. Mums ir jārespektē mūsu vēsture, kultūra. Buksadēkungs, vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Lūdzu, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Es gribētu uh, šeit vērsties pret leģendu, kuru izplata jūsu politiskā grupa. Jūs sacījāt, ka jūs tikāt izslēgti no projekta izstrādāšanas, bet tā nav. Jūs paši izteicāt vēlmi nepiedalīties. Mēs labprāt gribējām rezolūciju, kurā būtu pārstāvētas visas politiskās grupas, jūs paši sevi izslēdzāt no dalības, vai jums tas ir zināms? Es atvainojos, es nepiekrītu, es arī darbojos konstitucionālo jautājumu komitejā un jau pirmajā tikšanās reizē bija gatavs priekšlikums, uh, kuru bija izstrādājušas četras lielās politiskās grupas, un mēs būtu labprāt iesnieguši grozījumus, bet arī tas vairs nebija iespējams, jo dokuments jau bija tā kā noslēgts. Papadīmo Lisa kungs, lūdzu. Negribi bišķi. Πιο ελκυστική και πιο ισχυρή lai Eiropa būtu spēcīgāka, mums ir vajadzīga taisnīgāka, ekoloģiskāka, uh, spējīgāka Eiropa, lai mēs pavērstu regresu progresa virzienā. Un mums ir bijusi tumša pagātne, mums ir uh, bijis jāvēršās pret labējiem radikāļiem, pret populistiem, un lai sekmīgi attīstītu Eiropas projektu nākotnē, mums ir jāiesaista ne tikai elites slāņi, bet arī ierindas pilsoņi. Tāpēc mana politiskā grupa GOE ir atbalstījusi šo rezolūciju, kaut gan mēs būtu gribējuši radikālāku tekstu. Un es domāju, ka no pilsoņu iesaistīšanas nekas negatīvs nevar rasties. Sinčiča kungs, paldies! Eiropas Savienībā ir pārstāvēts dažādi viedokļi. Horvātija ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet politiķiem ir jāspēj vismaz šādi tad atzīt, ka viņi ir pieļāvuši kļūdas. Tas ir pirmais solis labošanās virzienā. Eiropā pietrūkst solidaritātes, un ja notiek plūdi Dalmācijā, tad visiem ir jāpiedalās un jāpalīdz, bet Horvātijā mēs, mums pietrūkst šīs solidaritātes. Horvātija vēlas pievienoties Eirozonai, bet mums nav instrumentu. Mēs nevaram paši noteikt naudas maiņas kursu. Uh, un mums draud Grieķijas situācija, jo mēs esam atstāti vieni. Hibneras kundze divu gadu konferences, varbūt kas citāds kā tikai fórums eh, populistu politiķiem. Mums ir iespēja uzsākt atvērtas, pilnīgi iekļaujošas debats par Eiropu un tās nākotni. Tā var būt līdzvērtīga cilvēku debata. Eh, neatkarīgi no iznākums šī konference ir uh, politisks process, kurām var būt pievienotā vērtība, atjaunojot Eiropas demokrātiju, veicinot Eiropas e, pilsonību un arī ļaujot pilsoņiem vairāk ticēt Eiropai. Tas var ļaut uh, Eiropai izveidoties par demokrātiju, kuri domā par saviem pilsoņiem. Es saskatu šo konferenci kā turpinājumu tam, kas bija jauns iepriekšējās Eiropas vēlēšanās, jo nekad vēl līdz šim nebija uh, domāts par uh, kopīgu Eiropas uh, naratīvu. Šīs vēlēšanas parādīja, ka mūsu pilsoņi sagaida no Eiropas vairāk nekā pagātnē. Mēs zinām, ka pilsoņi nevar tikai un vienīgi nepārtraukt klausīties tajā, ko, kas mums uh, ir sakāms par klimata pārmaiņām, uh, um, sociālo taisnīgumu, konkurētspēju, digitalizāciju un tā tālāk un tā joprojām. Viņi vēlas piedalīties, uh, uzņemties šos izaicinājumus un rast tādus risinājumus, kas būtu viņiem piemēroti. Mums jāizmanto šī iespēja, lai uh, iemācītos ieklausīties. Paldies! Uh, Hubner, Hubners kundze, ir zilās kartītes jautājums, vai jūs atbildēsiet uz to? Nē, es domāju, ka mums ir debats jāpārceļ uz citiem formiem. Paldies, tagad vārds Kapīnīgi kundzei. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, jāatzīst, ka šis priekšlikums Noteikti ir iespēja analizēt, vai pilsoņi tik tiešām ir darījuši to, ko ir bijis nepieciešams darīt, vai viņi ir diskutējuši par, ar pilsoņiem. Es arī ticu uh, participatīvai un reprezentatīvai demokrātijai, bet vai mēs darām visu iespējamo, lai konsultētos ar pilsoņiem, pirms mēs pieņemam lēmumus viņu vārdā. Uh, menedžmenta eh, jomā, ja kāds lēmums izgāžas, tad mums ir jāredz cits risinājums, un tāds ir mēģis arī šai konferencē. Protams, mums ir jādomā par to, kā mēs integrēsim šo jauno platformu, um, lai tuvinātu pilsoņus mums ar sadarbojoties arī ar dalībvalstu um, parlamentiem, bet struktūra jau šobrīd ir paredzēta priekšlikumā. Svarīgi tagad ir to īstenot. Uh, nepalielināt birokrātiju un izmaksas. Es atbalstīšu šo rezolūciju, un es domāju, ka mums visiem tā ir jāatbalsta, jo tas ir veids, kā uzlabot komunikāciju ar pilsoņiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Gērens kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Ne jau tāpēc, ka uzdevums ir sarežģīts, mums nevajadzētu to īstenot. Nē, tāpēc, ka Eiropas integrācijas motors ir salūzis, un mums ir kopīgi uh, tas jāapskata jo pretējā gadījumā mēs nonāksim otrajā līgā. Šī konference būs iespēja veikt kopīgu diagnosticēšanu un domāt par to, kāda ir iemesla mūsu paralīzei. Mums ir jāņem vērā to pilsoņu viedoklis, kuri, eh, kuriem rūp sava nākotne. Viņiem ir jādod vārds un jādod vārds arī jauniešiem. Ehm, starp citu, Tiem, kas neatbalsta šo konferenci, es vēlētos iedvesmoties no jauniem uh, Britiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Brēdkungam uz vienu minūti. Frau Präsidentin! Priekšsēdētājs kundze, kā mums panākt, lai Eiropas Savienības politika tiktu īstenota pilsoņu labā, nevis multinacionālo uzņēmumu labā? kā mums, ko mums darīt, lai veicinātu tiešo demokrātiju, kā mums atgūt uzticēšanos un kā pasargāt Eiropas Savienību no sabrukšanas vai pasargāt to no nacionālistiem. Lai to visu īstenotu, ir vajadzīgas reformas, un šī konference ir solis uz priekšu, bet gaidīt, ka Eiropas Savienības elite pati sevi reformēs, tas ir tāpat kā gaidīt, ka vārdas balsos par to, ka purvs ir jāizsusina. Un mums ir nepieciešams iespējams arī referendums par to, kādu Eiropu vēlas tās pilsoņi. Uh, Bordel, Bardelas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, rītdien sociālā Eiropa, Eiropa, kas aizsargā rītdien būs daudz protektīvāka Eiropa. Jau 30 gadus politiķi mums dzied to pašu dziesmiņu un uh, sola, nesu, bet solīto nekad nepilda. Nekāda konference neko nemainīs un nekas nemainīsies vispār, ja nebūs brīvas sadarbības starp nācijām un ja netiks ievērot katra suverenitāte. Uh, Eiropas Savienība nav tikai kritizējama savā struktūrā, to var kritizēt uh, politikā. Uh, Tauta aizsardzība pret mežonīgo globalizāciju, identitātes aizsardzība, mākslīgais intelekts, tehnoloģiskā revolūcija, vide. Uh, nu, viss Eiropas Savienībā izgāzies. Mums ir jābūt konkurencē ar Ķīnu, ASV, Indiju, Krieviju. Jāteic, ka mēs esam visai nevarīgi. Uh, Es eh, vēlos izteikt kādu vēlmu par šo eh, konferenci, lai tiešām radikāli mainītos uh, mūsu gājums, bet man nav ilūzija. Paldies! Verdelkungs, zilās kārtīns jautājums. Atbildēsiet, lūdzu! Liels paldies, Bardēla kungs, vai varat piekrist man? ka konferences uh, nosaukums jau tiešām ir dīvains. Tajā runā par Eiropas Savienības nākotni, nevis Eiropas nākotni. Vai piekrītat arī, ka konferences arī varētu atcelt, jo Eiropas Savienība drīz, drīz izjuks? Eh, Atbildi nē, es nejaucu Eiropu ar Eiropas Savienību. Eiropa ir kontinents, kas ir izgudrojis nācijas un iespējams, ka Eiropā ir vecākās un skaistākās nācijas pasaulē. Eiropas Savienību jau tagad uh, veidoja 30 gadus un Eiropas Savienība iznīcina nācijas. Un man ir prieks redzēt, ka Brītu tauta ņēma likteni savā rokās. Uh, Mēs nevaram iedomāties, domā Eiropas sadarbību bez Britu spēka. Es uzskatu, ka mums tomēr ir jāparedz partnerība jauna veida Eiropas Savienības veidu un Britu nāciju. Kolēģi, lai mēs varētu atvieglot turmākās debatas, turpināsim ar zilajām kartiņām, bet tikai viens jautājums runātājam. Nākamais Zīles kungs, Ekārvadā lūdzu. Prezidentam, ja pilsoņi redz, ka neskatoties uz Eiropas zaļo kursu, tiek pieņemti likumi, kas protekcionismu vārdā katru otro mēnesi liks dzanāt tukšas kravas automašīnas pāri visai Eiropai, viņi diez vai tic Eiropas vērtībām kad arvien ciešāk savienības piekritēji cīnā, cīnās ap eiropas savienības budžetu kas īstenībā ir viens procents no uh, eh, gni jeb divdesmit reizes mazāks kā, Eiro, kā asv federālais un reizē samazina kohēzijas resursus tad jau tā sarežģītā demografiskā situācijā nozīmēs jaunu cilvēku aizplūšanu no eiropas perifērijas uz bagātākām valstīm padarot atšķirības starp eiropas valstīm vēl lielākas. arī tam pilsoņi neticēs. kad prasība palielināt eiropas uh, suverenitāti globālā līmenī robežojās ar to ka dažas lielākās valstis vienpersoniski varēs pārstāvēt globālajā līmenī eiropu arī tas neiepriecina pārējo valstu pilsoņus. un visbeidzot ja pilsonim eiropas parlamenta vēlēšanās paneiropas sarakstos būs kandidāti par kuriem vairāk kā deviņdesmit procentu gadījumā viņi neko nebūs dzirdējuši arī tas viņus neiepriecinās. mēs varam samaitāt to kas mums pašlaik ir labs eiropā nevis sasniegt ko citu. paldies! Vilumsen uh, kungs uz minūti. EU cik uz. Eiropas Savienība ņem vērā bagāto un lielo uzņēmumu intereses, tiek zaudējumi tiek nodarīti videi, ekonomikai, bet tā vietā mums ir vajadzīga sadarbība demokrātiskā veidā, iespējas sargāt, nosargāt dabu un samazināt klimata izmaiņu sekas. Uh, diskusijām ir, diskusijām nevajadzētu būt centralizētām un arī tirgus visu neregulē. Mēs balsosim par šo rezolūcijas projektu. Mēs nebaidāmies no jautājumu uzdošanas pilsoņiem. Ja mēs tiešām spēsim iesaistīt pilsoņus, tad mēs varam rēķināties ar labu rezultātu, bet ja tas nenotiks, mums to nepiedos. Apvienotās uh, karalistes uh, nākotne ir spoža un gaiša. Mēs Mums ir iespēja tagad veidot savu dzīvi, kā mēs gribam, nevis kā Eiropas Savienība to vēlas. Zemi nodokļi, uh, lab, augsts dzīves līmenis, nav protekcionisma un arī taisnīga migrācijas politika, no kuras labumu gūst mūsu iedzīvotāji. Uh, mums būs iespēja attīstīt strateģiskos nodarbinātības sektorus. Mūsu bezdarbs ir rekords zemā līmenī un nodarbinātība ļoti augstā līmenī. Un pārējām Eiropas Savienības valstīm arī ir izredzes uz spožu nākotni, ja tās ņems varu savās rokās. Karaskungs priekšādātājs kundze, komisāras kundze, dāmas un kungi. Es domāju, ka lielākā daļa ir vienisprātis par to, ka mums ir nākotnē vajadzīga Eiropas Savienība, kurai cilvēki uzticas, un es domāju šeit cilvēkus visus, Mums nevajadzētu baidīties no nākotnes, lai nākotne ir mūsu draugs. Mums ir jāuzklausa mūsu pilsoņi un jāaizmirst partiju politiskos strīdus. Eiropas nākotne ir demokrātijā, un mums ir nepieciešamas uh, uh, iniciatīvas tiesības, suverēnās tiesības lemt par budžetu, jauna Eiropas Savienības vēlēšanu procedūra ar Eiropas um, kandidātu sarakstiem un vajadzīga arī kopīga aizsardzības un um, ārpolitika. Mums ir jāmeklē Eiropas atbildes uz globāliem izaicinājumiem. Mūsu uh, Nākotnē ir nepieciešams budžets, kas atbilst gan iedzīvotāju skaitam, gan vajadzību apjomam. Mums ir vajadzīgas investīcijas nākotnē, un priekš tā savukārt mēs līdz tam netiksim bez dialoga. Mums ir viens miljons apmeklētāju šeit, mums ir jāattīsta uh, mūsu pārstāvības biroji uh, visās valstīs un runātājs tika pārtraukts. Pizapija kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir pagājuši gandrīz 80 gadi kopš Altieros Pinelli un Rusija Eh, fašismu laikā uzrakstīja savu liecību par Eiropas nākotni. Šodien jūtām, ka ir jāatjauno un jākonkretizē Eiropa. Eiropas nākotnes konference ir unikāla iespēja. Iespējams arī pēdējā iespēja, lai atbildētu uz prasībām ieviest maiņa, izmaiņas un nodrošināt līdzdalību. Tas nu jānodrošina ne tikai pilsētās, bet arī perifērijā. Jāuzklausa arī kritiskas balsis un kas nepiekrīt esošajai sistēmai. Tāpēc ir svarīga tāda struktūra, kas var transformēt idejas, konkretizēt rezultātos. Eiropas Savienības apņemšanos arī uh, ar līguma maiņām īstenot galvenos rezultātus secinājums, kas izrieties no konferences. Citādi šī būs pēdējā iespēja, ko nebūsim izmantojuši, un tas būs bumerangs. Mm, gan Eiropas parlaments, Eiropas Savienības par soļus atpakaļ. Protams, ka to tālākais ceļš nav vienkāršs, bet šis ceļš ir jānoiet, un mēs to darīsim ar aizrautību un kopā. Madam Haranzova, one minute. Un tagad Čeranzovs kundze, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Dál ubírat by měli říci ti nejpovolanější. Šajā um, konferencē mēs domāsim par to, kā mums vajadzētu uh, darboties nākotnē. Mums vajadzētu ieklausīties pilsoņies un uh, pēdējo gadu laikā arī šeit esmu dzirdējis aicinājumus pārmaiņām. Neviens, neviens nav teicis, ka viss notiek vi, un labi un viss šeit ir vislabākajā kārtībā. Tāpēc es domāju, ka mums tagad ir eh, jāļaujas arī kritikai, jāsaprot, ko mēs varam uzlabot, ko mēs varam uh, darīt citādi, lai mēs nedzīvotu tikai un vienīgi tādā kā uh, Briseles burbel, burbulī. Eiropa mainās, pasauli mainās un mums priekšā stāv jauni izaicinājumi tehnoloģiski, ekoloģiski un arī no drošības viedokļa. Tiem visiem mums ir nepieciešams risinājums. Mēs nevaram rīkoties tā kā līdz šim, business as usual. Dažiem varbūt tas patiktos, taču tas eh, nebūtu pareizi, un tas būtu īstermiņa risinājums. Paldies! Harandzovs kundze, zilās kartītes jautājums, vai atbildēsiet uz to? Lūdzu! Seconds. Mrs. Chancellor, I'm Renzaus kundze, jā, man ir liels prieks, ka jūs runājat par uh, nozīmīgu līdzpilsoņu piedalīšanos. Jautājums, kā jūs redzat šo um, uh, līdzdalību, kā to varētu norganizēt? That's an easy one. Jā, īs, viegls jautājums. Mne, jā, bych tam chtěla mít jenom občan. Ja, tas būtu atkarīgs tikai un vienīgi no manis Es iesaistīju tikai un vienīgi pilsoņus, jaunus cilvēkus. Es bieži tiekos ar viņiem tad, kad um, viesojos savā valstī. Tāpēc jau mēs vēlamies izveidot šādu uh, plašu konferenci un ieklausamies pilsoņos, jo pilsoņi ir vissvarīgākie. Paldies! Likums lūdzu kolēģi, uh, Brexitam būtu jābūt ļoti. Uh, Lielam brīdinām mums visiem, kad cilvēki redz, ka Eiropas Savienība ir tāla un nesaskārta ar realitāti. Ir ļoti vienkārši galēji labējiem, labi finansētiem demagogiem, ko pali, kam palīdz arī populistiskie laikraksti izplatīt eiroskeptiskās bāles. Apvienotāja karalistē jau ir par vēlu, kaitījums jau ir nodarīts, bet tā būtu traģēdija, ja Eiropas Savienība nemācītos no Brexit traģēdijas. Uh, Tad konferences rezultātiem jābūt tādiem, kur tiek pārstāvēt pilsoņu un sabiedrības balsis. Šo procesu mēs nevaram tikai noform, padarīt formālu. Tas ir satraucoši, ka lielie uzņēmumu lobby ļoti vienkārši arī ietekmē politiku visur. NVO bieži vien parasties pilsoņi netiek uzklausīti. Uh, Šai svarīgajā konferencē par Eiropas nākotni ir absolūti kritiski svarīgi izmantot iespēju un arī uh, padarīt skaļākas pilsoņu balsis. Es un uh, mana valsts, ka mēs pro-eiropieši arī turpināsim tur sniegt savu devumu. Paldies! Thank you. Um, just briefly. Pavisam īsi. Lūk, tas arī esat nākamā runātāja, bet jūs arī norādījāt, ka gribat uzdot jautājumu, bet es jums neļaušu uzdot jautājumu. Man, diemžēl, ir jāievēro tāltais laiks, un uh, padomdevēja sāka, ka man, uh, es vairs nevaru uzdot zilās kārtiņas jautājumu. Lūd. Un uh, būs 12. Eh, tātad eh, svinīgā sēde, un tam ir jāsagatavo zāle. Tāpēc lūdzu pieņemiet manu noteikumu, iespējams jūs par šo procedūru varat runāt kaut kad nākotnē. Paldies par sadarbību līdzdalību. Utisārī kundze. Arvoisa puhemies. Totalitarismissa. Atvainojiet, eh, mana vaina, saka priekšsēdētāji, jūs norādījāt. Jā, jums ir reglamenta jautājums Piedodiet, priekšsēdētāji, man ir jāapsreid jūsu lēmums par zilajām kārtiņām. Mums ir stunda laikā no mm, šīm debašu beigām līdz nākamām debatēm. Nu, ir pietiekami daudz priekšsēdētāju, lai to viss varētu izdarīt. Domāju, ka varam turpināt šīs debates. Līdz šim redzējām, ka debates ir tiešām eh, bijuši vērtīgs tieši pateicoties zilajām kartēm jautājumiem, tāpēc apstrīdu jūsu lēmumu ir jāturpina zilās kartiņas jautājuma sistēma. Man patīk zilā kartiņa sistēma, tas darbojas, taču es nevaru tagad ļaut debatēm uh, ilgt līdz pulkstens 12. Varbūt jūsu grupas varētu piefiksēt, cik labas ir bijušas šīs debates, un par to jūs vēlāk varat runāt, kā varam turpināt procesu. Man nav šīs stundas, bet uh, es, es būtu gribējis, lai man ir šī stunda, bet tādas šeit nav. Laika ir mazāk. Turpināsim un varbūt domāsim par kādu reformu nākotnē. Tas arī bez pārtraukuma tagad jums ir vārds. Jā, paldies. Totalitārā režīma laikā sadarbība tikai ar tiem, kuri piekrīt, kuri viensprātis. määritetty, määritelty nationalismi ja Brexit. Kenelle ne ovat? Problēmas kā nacionālisms un Brexits uh, tie neapdraud pilsoņus un neapdraud arī nacionālo valstu suverenitāti, bet tie apdraud sociālistisko varas projektu, ko īsteno Eiropas Savienība, kas uzskata, ka vēl vajadzētu vēlreiz izmēģināt sociālisma efektivitāti dzīvē. Brexits ir novedis pie panikas tāpēc mūsu karogi ir, eh, karodziņi ir aiznesti no mūsu pultīm. Um, mēs dzirdam tikai, ka populistus nevajag iesaistīt diskusijā, bet pilsoņiem vienkārši jāgaida. Nākotne ir patriotu rokās. Epinka kungs lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Vairākuma rezolūcija ir pavisam skaidra. Jūs vēlaties uh, Eiropas suverēnu valsti ar patiesu valdību un pārvērst uh, dalībvalsts par provincēm. Bet konservatīvie vēlas citu Eiropu. Mēs vēlamies suverēnu valstu kopienu, kas sadarbojas Mēs vēlamies, lai tiktu izskaust šī milzīgā birokrātija. Tāpēc mēs uzsākam paralēlu procesu ar konkurējošu un konkurētspējīgu projektu, un mēs uzsāksim debatas ar dažādām dalībvalstīm, jo mēs uzskatām, ka pilsoņiem jāpauž savs viedoklis ar referendumu starpniecību. Uh, Mēs nevaram gluži vienkārši pavaicāt dažiem pilsoņiem, dažām nevalstiskajām organizācijām daro, darīt un dīvainos fórumos, bet mums ir jāļauj visiem pilsoņiem paust savu viedokli par nākotni. Paldies! Paldies! Tagad vārds Fakus kundzei uz vienu minūti. Jā, šīs ir labākās debats, ko esmu dzirdējis šajā parlamentā. Lieliski vadīta Maginas kundze tiešām ir godīgas arī pārdomas, un pat Gīs Perhofstads ir paudis kādu pazemību. Viņš teica, ka mums ir kāda problēma, jā, jums ir problēma. Vienmēr runājot par pilsoniskām asamblēm, konsultācijām. Nu, ja varētu būt arī apdraudējums, ka viņi varētu piedalīties uh, lēmumu pieņemšanā. Pilsoņi runā un debatē nepārtraukti ar uh, birokrātu starpniecību. Eiropas pilsoņi bieži vien kliedz skaļi savus viedokļus nacionālajās vēlēšanās, referendumos, bet bieži vien uh, cilvēki šeit to ignorē. Eiropas Savienība sevi kritizē, kritizē savas institūcijas, savas tāpības politikas, daudzi deputāti šeit vienkārši neklausās un sauc mums par populistiem, jūs esat galē labējie, patiesībā es kre, esmu kreisajā pusē, jūs manipulējiet vēlētājs, izmantojat demagogus. Jūs nevarat nopietni runāt par konsultācijām ar pilsoņiem, ja jūs demonizējat tos pilsoņus, kas uh, ir uh, pret jums un priekšsēdētāji izslēdz runātājiem mikrofonam. Kundze vairs neviens nedzird, bet jūs varat, protams, turpināt ar sevi runāt. Es jums izslēdzu mikrofonu, lai ievērotu atvēlto laiku. Tagad bilčē.